Eh, tālāk kolēģi no Polijas un no Zviedrijas mūs informēja ka uh, eh, eh, Dobramirs Sošņets un Gabieličs Aleksandrs arī ir ievēlēti Eiropas parlamentā 22. martā šogad un 4. aprilī, un viņa aizstās Korvin Miki un Nilsonu kungu. Es uh, sveicu šos kolēģus, un es arī ļoti ceru, ka šie kolēģi pēc iespējas drīzāk varēs stāt, stāties, ķerties pie darba. Eh, tālāk, mm, Sasniegt mm, kungs ir senātā ievēlēts, un eh, Gabrielits kungs arī ir ievēlēts parlamentā Polijā, un mēs eh, mēs gaidām tātad kolēģi viņu vietā. Pēc Denano kunga mm, amata atstāšanas mēs